kārtības punkta, un tās ir kopīgās debatas. Kopīgās debatas par farmakovigilanci. Apspriedīsim sākotnēji Makevanas kundzes ziņojumu par cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilanci. Un pēc tam otrs, viņas pašas ziņojums par farmakovigilanci un grozījumiem direktīvā 2001 čārsvīta 83 čārsvīta EK redzu, ka arī komisāra kungs ir iekārtojies savā vietā, un tas nozīmē, ka varam sākt debatas. Un vispirms došu vārdu Makevanas kundzei referentai lūdzu. Thank you, Miss. Liels paldies priekšsēdētāji. Esmu pārliecināts, ka ik viens šeit istabā, šeit telpā ir lietojis uh, medicīnas produktus un, prod, un saprot, ka šo produktu drošība un drošums ir ārkārtīgi svarīgi. Pagājušajā nedēļā ekspertu sanāksmē mēs runājām par šo jauno tiesību aktu. Un mums atgādināja, ka 2010. gads ir 50. gada diena. No fēd, foliodomīda. Tas bija laik, tā bija tā traģēdija, kad dzima bērni bez uh, skājām, bez rokām. Tas bija briesmīgi. Uh, un tas viss bija zāļu nedrošuma rezultātā. Tagad mēs strādājam pie tā, lai medikamenti būtu droši, jo tas lika mums dot, ka ar kliniskajiem izmēģinājumiem nepietiks. Ir vajadzīgs pārbaudīt zāļu drošumu arī pēc tam, kad tās tiek laistas tirgū. Mums ir jāzina visas šīs blakus parādības jau iepriekš. Ir notiku, notikuši būtiski uzlabojumi šajā jomā. Pagājušajā nedēļā eksperti mums pastāstīja, ka ar jau veiktiem uzlabojumiem uh, būtu pieticis tikai ar pārdesmit eh, falodomītas gadījumiem, lai nu, izņemtu šīs, dā, šīs zāles no apgrozījuma, bet diemžēl tai laikā tā tas nebija. Eiropā mēs strādājam Eiropas mērogā, lai izveidotu kopēju saskaņot sistēmu, kas tiktu piemērot visās dalību valstīs un kas tiktu saskaņot arī ar Eiropas medikamentu aģentūru Londonā. Mums pilnīgi noteikti ir vajadzīga šāda sadarbība jo 500 miljonu iedzīvotāji mums ļaus daudz ātrāk konstatēt tos signālus par blakus parādībām un tos novērst, nekā tas būtu citādākā veidā. Medikamentu aģentūras izveidošana un tīkla izveidošana, ko paredz Eiropas Savienības tiesību akti, ir palīdzējis mums gūt progresu šai jomā praktiski instrumenti, kā piemēram Eirovigilances datu bāze un citas, ir palīdzējuši saīsināt to laiku, kas nepieciešams, lai identificētu negatīvas blakus parādības zāļu lietojumā, bet ir vajadzīgi tālāk uzlabojumi. Kopš šīs traģēdijas 60. gados esam redzējuši, ka ir bijuši problēmas ar citām zālēm, piemēram, bioks un tam līdzīgi. Domāju, ka tiesību aku kopums, par ko vienojušies deputāti ar padomi, ļaus un par ko balsosim šajā parlamentā rīt, ļaus tālāk uzlabot farmakovigilances jomu Eiropas Savienībā. Kādas tad ir galvenās pārmaiņas, ko paredz šie tiesību akti? Pirmām kārtām tiek izveidota farmakovigilances risku novērtējuma komiteja. Tā ir cita komiteja, tā nodala medikamentu drošumu no medicīnas produktu apstiprināšanas eh, komitejas. Te iekļauti ne tikai valdība pārstāvi, bet arī eksperti, veselības aprūpas pārstāvi un tam līdzīgi. Tiek uzlabots arī informācija, kas tiek nodrošināta pacientiem, tiek paredzēta pa atskaitīšanās iespēja nacionālajām varas iestādēm un uh, iespēja ziņot par negatīvām blakus parādībām. Uh, ir paredzēts arī, zinām, simbolu izmantošana jaunu produktu laišana apgrozībā. Tagad, kad mēs e, laižam jaunus medikamentus e, tirgu, pacients parasti nezin, kur ir jauni produkti, kur nē, to zina tikai ārsti e, tiek izveid, tiks izveidots arī vien, vienots internetu portāls par medikamentiem, kas e, sniegs informāciju par medikamentu drošumu, piedāvās pacientu informācijas, brošūriņas un tā tālāk. Jāsaka, pacientam citādi būtu vajadzīgs stundām laika, lai savāktu šo informāciju. Tiek paredzēts attiecīgas procedūras, atskaitīšanās procesā no, novērst jebkādu pārklāšanās. Tās ir pārmaiņas, kas, manuprāt, priekšādātāja kungs pilnīgi noteikti uzlabos veselības aprūpas sistēmu un farmaku vigilants Eiropā. Un visbeidzot gribēju pateikties. Pateikties tiem, kas ļāva mums nonākt līdz šim posmam, maniem ēnu referentiem. Jāsaka, šis dokuments bija ārkārtīgi sarežģīts, kompleks, un man prieks, ka mūsu vidu bija tādi pieredzes bagāti cilvēki. Padomas pārstāvis, kas ir šodien klāt, arī palīdzēja mums, viņi paveic lielisku darbu pie šī dokumenta parlamenta sekretariātam, vēlos teikt paldies, un mūsu pašu pētniekiem, kas deva būtiskus ieguldījumus, lai precizētu šos jautājumus, lai varētu to visu attiecīgi noformēt komitejas un padomas komisijas komisijas un padomas sekretariāts tāpat mums palīdzēja ļoti daudz nosūtot informāciju, kas ļāva mums izprast šos jautājumus no viņu viedokļa. Tika ņems vēlā pacientu organizāciju viedokļa, ārsta viedokļa, nacionālo regulā, regulātoru viedokļa. Tas ir bijis milzīgs komandas darbs, un tagad mums jāturpina strādāt kopā, lai šos tiesību aktus attiecīgi īstenot arī dzīvē. Paldies, Makevens kundzei, saka priekšādātājs. Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim komisāram Tajānī. Paldies, priekšsādātāji! Dāmas un kungi, godātie deputāti, Dalīkungs diemžēl nevarēja būt šeit, viņš atvainojās un lūdzu man uzstāties viņa vietā. Man ir prieks, ka varat aizstāt komisāru. Uh, pirmā, lai varētu pieņemt šo tiesību aktu pirmajā lasīmā. Es gribu pateikties eh, visiem, kas ir snieguši ieguldījumu šī ziņojuma tapšanā. Vispirms pašam, eh, pašai referentei, eh, Kavens kundzei un arī ānu referentiem. Balsošana par šo dokumentu būs rīt parlamentā farmakovigilānces sistēma, kas paredzēta cilvēkiem paredzēto zāļu lietošana, ir uh, nodrošinājums ne tikai labākai sabiedrības veselībai, bet arī palīdzēs uh, racionalizēt pašreizējās rekomendāciju procedūras. Un tā arī veicinās uh, caurskatāmību un pacientu līdzdalību farmakovigilances jomā. Un te arī uh, būs līdzdalība no zinātnieku puses, un tajā, tādā veidā tiks veicināta zinātniskās domas apmaiņa. Un tiks arī mazināts uh, ar zālēm saistītās lietošanas risks. Un š, ņemot vērā to, ka uh, Mēs tikai tagad atgriežamies no vasaras brīvdienām, tad mēs pēc iespējas eh, ātrāk centīsimies panākt eh, šī, eh, šī dokumenta tālāk pieņemšanu. Komisija grib paziņot šādi, ka atbildot uz Eiropas parlamentu un padomes lūgumu komisija nevēlas aizkavēt šī svarīgā jautājuma dokumentu pieņemšanu. Un eh, tiks, eh, ir paredzēta viena papildu vieta šajā komitejā, 14 eh, personu vietā te būs 15. Un palielināsies arī Eiropas zāļu aģentūras eh, ekspertu loma šīs starpinstitucionālās grupas ietveros. Ja tiks secināts, ka ir veicams izmaiņas eh, šo ekspertu sastāvā, tad mēs arī to darīsim. Paldies par uzmanību. Lielas paldies, komisārkungs, saka priekšādātājs. Un tagad dosim vārdu ITRA komitejas pārstāvim, kas prezentēs viņa atzimumu, un tas ir Rivasī kundze, lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es izteikšos vienu minūti, un pēc tam es vēlreiz izteiksies uz vienu minūti. Pat labam es izsakos kā uh, atzinuma sagatavotāja no ITRE komitejas puses. Katrā ziņā es pateicos referentēji par tās darbu. Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Ir jānodrošina labāka informācijas plūsma, labāka pacienta aizsardzība. Un arī jānodrošina datu bāzes eh, par blaknēm attiecīga efektīva darbība. Vides komitejā arī tika secināts, ka gan pacientiem, gan ārstiem būtu jābūt šai iespējai sniegt informāciju par blaknēm nacionālajā līmenī. Runājot par interpretācijas eh, analīzi, dalībvalstīm, dalībvalstīm ir jānosakta šīs blaknes Zviedrijas uh, valsts iestādes vienā gadījumā bija runājuši par narkolepsiju, kaut gan uh, pat laban saistībā ar šo vakcīnu citas blaknes nemaz nav pazīstamas. Un mēs gribam arī nodrošināt nacionālo varas iestāžu neatkarību, finanšu neatkarību. Un farmako vigilances komiteja būs eh, atšķirīga no Eiropas zāļu aģentūras. Un tas ir svarīgi gan neatkarības labad, gan vispār arī veselības nodrošināšanas labad. Paldies, priekšstādātājs. Un tagad iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komitejas vārdā Turmes kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Vai man ir viena vai divas minūtes atvēlēts uzstāšanās laiks? Viena, viena minūte. Ah, tad man jārunā ļoti ātri, saka Turmes kungs. Zāles, protams, ir e, vairāk miljārdu apgrozījuma bizness, un te lielu lomu spēlē arī lobby. IMCO komitejā Mēs rīkojāmies dareiz, pareizi, jo mēs paturējām iekšē tirgu atvērtu, mēs eh, labi strādājām pie visiem tiem aspektiem, eh, par kuriem jau runāja mani kolēģi, tātad par blakņu uzraudzību, taču galvenokārt mēs arī darbojamies pret lobbyiem mēs uh, eh, gribējām nodrošināt, lai pacientam tiktu sniegta pilnīga informācija par jaunajām zālēm, kas nonāk tirgū. Man vēl jāpauž sava nožēla par to, ka viena ideja šai ziņojumā netika paturēta. Kad netiek iekļaut informācija par jauno terapeitisko vērtību jaunajām zālēm. Tas, eh, tas kad eh, kāda kāds ražotājs izmaina eh, nelielu, nelielā mērā kādu molekulu zālēs, eh, bieži vien eh, ir saistīts ar milzīgu, milzīgu reklāmas kampaņu un tajā tiek ieguldīts vairāk naudas nekā pašā pētniecībā. Un es ceru, ka nākošajā šī dokumenta pārskatīšanā mēs pievērsīsim uzmanību ne tikai uh, Uh, nacionālajām dalību valstu uzraudzības iestādēm, bet arī paraudzīsimies uz to, kā mēs vispār varētu uzlabot šo situāciju, jo līdz šim nav paredzēts pienākums pārbaudīt papildu medicinālo vērtību. Lielas paldies jums, saka priekšādātājs. Tālāk pāriesim pie debatēm. Šeit vispirms būs grupu pārstāvi. Un pirmām kārtām tautas partijas vārdā uz divām minūtēm dosim vārdu Jūzo kundzei lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Komisārkungs. Pirmām kārtām gribētu uzsvērt, cik ļoti lielisks ir bijis referents Makevens kundzes paveiktais darbs. Ne tikai pēc satura, bet arī pēc visas šīs sadarbības formas. Viņi sadarbojas ar visiem mēnu referentiem. Tāpat gribu pateikties arī Spānijas prezidentūras pārstāvjiem, kas strādāja pie šī dokumenta iepriekšējā prezidentūras laikā. Šī dokumenta mērķis pār, ir uzlabot pārskatāmīgu un palielināt farmaku vigilanci attiecībā uz zāļu produktiem pēc tam, kad tie jau ir laisti prie, tirgu ir vajadzīgs izstrādāt riska profilus šiem medikamentiem un konstatēt, kādas ir iespējamās blakus parādības. Mēs tāpat augstu vērtējam eh, šīs komitejas izveidas, eh, izveidi. Tā viss rezultātā varēsim nodrošināt viņu darbības neatkarību no mēja e attiecībā uz zālēm, kas tiek lēstas tirgu Eiropas Savienībā. Domāju, tas ir ļoti labs risinājums, par ko visi esam vienojušies. Un tas palīdzēs mums šo farmakovigilanci padarīt vēl spēcīgāku. It īpaši dalību valstis varēs šeit papildus darboties un varēs kontrolēt zāļu ražotājus. Eirovigilants, Eirovigilants, šī datubāze būs informācijas avots un varas iestādes dalībvalstī tiks informēts par to, kad šāda veida blakus parādības tiks ziņots. Tas ir ļoti svarīgi. Mums arī jāuzsver tas, ka patērētājiem ir jābūt iespējai informēt mūs par šāda veida negatīvām blaknēm. Un e, tāpēc ir vajadzīgs veidot šādu pārvaldības sistēmu, aģentūru, kas e, izveidotu portālu par attiecībā uz zālēm, kas sas, ļaus sasaistīt visus šos portālus, kas pieejami jau dalību valstīs. Tas ļaus arī patērētājiem daudz vieglāk sniegt informāciju un saņemt informāciju par zālēm, ko tie lieto. Atcerēsimies, ka farmakovigilance ir ārkārtīgi nozīmīga patērētāja veselības aizsardzības jomā, un tāpēc šī direktīva ir jāuzlabo, jāgroz, un tas pilnīgi noteikti dos ieguldījumu uh, pasažieru, pat, pat, uh, patērētāja aizsardzībā, pacienta aizsardzībā un pilnīgi noteikti vēlas nodrošināt vieno sistēmu visās dalību valstīs. Paldies, saka priekšādātājs. Paldies, tālāk došu vārdu sociālistu grupas pārstāvēm Koreja de Kampas kungam. Pusotra minūte, lūdzu. Priekšādātāja kungs. Arvien vairāk novērojam tendenci, ka jaunām zālēm tiek noteikti noteikti drošības noteikumi, drošuma noteikumi, bet iestājas spēkā tikai pēc tam, kad zāles jau palaistas tirgu, un tāpēc ir vajadzīga ļoti efektīva farmakovigilants sistēma, daudz efektīvāk par to, kas mums ir šobrīd. Tas nepieciešams gan nacionālā, gan pārnacionālā līmenī, un šobrīd risinot šo problēmu, mēs pilnīgi noteikti atsaucamies uz iedzīvotāju paustajām prasībām. Mums ir loma veselības aprūpas sistēmas uzlabošanā. Negatīvās blakus parādības, ko izraisa jaunās zāles, jaunie medikamenti, diemžēl ir piektais viens no nopietnākais nāves cēlonis e, Eiropas Savienībā. Cerams, ka dati šai jomā uzlabosies tagad ar jauno sistēmu, ar jauno farmakovigilances sistēmu, ko šobrīd veidojam. Pārskatāmības palielināšanas galvenais mērķis ir palīdzēt uzraudzīt, uzraudzīt un izvērtēt blakus parādības pēc iespējas ātrāk pēc jauno zāļu lēšanas tirgū būs izveidots jauns simbols, eh, par ko arī vēl notiek, eh, par zālēm, par kurām vēl nav pilnībā pabeigti pētījumi. Tas sniegs informāciju patērētājiem, tas radīs jaunu apziņu par to, kas notiek šai jomā un palīdzēs uzlabot arī kopējās kopienas organizācijas, kas iesaistīts farmakovigilancē. Tāpēc augstu vērtēšos priekšlikums, pateicos referentstēji un gribu pateikties arī Spānijas prezidentūrai un komisijai par lielisko sadarbību darbā pie šī dokumenta. Tāpēc ceru, ka varēsim šo dokumentu dokumentu pakotni arī apstiprināt. Un balsosim par šo grupu rīt. Paldies, kureiz da Kampas kungam, saka priekšādātāja, tālāk došu vārdu ādi grupas pārstāvēja par Vānavas kundzei. Divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšādātāja, komisārkungs, godātie kolēģi. Vispirms gribu pateikties Lindai par lielisko saprātīgumu, ko viņi izrādīja strādājot pie šī tehniskā rakstura dokumenta. Ne, Tāpat arī gribu pateikties komisijai, ēnu referentiem un padomē par sadarbību darbā pie šī dokumenta. Tas bija ļoti svarīgi, lai mēs varētu nonākt pie vienošanās pirmajā lasījumā un lai var nonākt pie pārskatāmākas farmakovigilants sistēmas ēnu referent, et, esmu ēnu referent no Alde grupas un tāpēc priecājos, ka mums izdevās panākt vienošanos Spānijas prezidentūras darba laikā un ka mūsu apsvērumi ir iekļauti gala tekstā. Jāsaka, ka šobrīd runājam par varbūt tādu nepārāk aizraujošu dokumentu, bet farmakovigilants tomēr ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo tā ļauj īstenot dzīvē tos principus, par ko Aldi jau sen ir uzstājusies un kas attiec tieši uz veselības aprūpu labas eirovigilants datubāzes darbība ir ļoti nozīmīga. Tas ļauj nodrošināt šo farmakovigilants visā Eiropas Savienībā, ļauj koordinēt darbu ar nacionālajām varas iestādēm, kas ir būtisks solis ceļā uz risku novēršanu attiecībā uz jaunu medikamentu lietošanu un šo risku savs, savlaicīgi izvērtēšanu. Uh, Mēs pilnīgi noteikti vēlamies, lai attiecīgās varas iestādes tad nu, pieprasa šādas efektivitātes pētījumus pēc tam, kad zāles tiek laistas tirgu. Pirmo reizi mums izdosies iz, no, īstenot šo risku novērtēšanas sistēmu. Pārskatāmība ir viens no parlamenta vadošajiem principiem sarunu laikā. Eh, nevēlamies, lai informācija tik ļaunprātīgi izmantot šai pārskatāmībai, jābūt spēcīgai farmakovigilances jomā, un tādā veidā mēs ļausim patērētājiem uzticēties ārs, ārstniecības līdzekļiem, kas tiem tiek piemēroti, un tas ļauj nodrošināt drošumu farmakovigilants sistēmai Eiropā ir jābūt tādai, kas palīdz pilsoņiem stipri uh, uzticēties uh, medikamentiem, ko tie lieto, un tāpēc augstu vērtēju šo aicinājumu veidot, uh, īstenot pārskatu par kopēju patērētāju veselības stāvokli. Mums, kā parlamentam, ir nepieciešamība un pienākums garantēt pārskatāmību farmakovigilants jomā. Paldies, paldies, saka priekšādātājs par Vānavs kundzei. Un tagad zaļo grupas vārdā došu vārdu Tremopolis kungam. Paldies, priekšādātāji! Arī es gribētu pateikties referents kundzei Makevanē, Evans kundzei par lieliski sagatavoto ziņojumu. Es turklāt gribu pateikties arī savam, savai kolēģei Rivazīnu par, aladis, par analītisko darbu. No paša sākuma redzējām, ka ziņojums varētu tikt pieņemts pātrinātajā procedūrā. Un e, tam jāvērš pret to, lai medikamenti nenonāktu tirgu bez pietiekams pārbaudas. Tāpēc ļoti svarīgi nodrošināt atbilstīgu uzraudzības sistēmu. Par to bijām nobežījušies. Nobežījušies jau no paša sākuma, ņemot vērā, ka pilsoniskā sabiedrība arī pauda bažas. Mēs tāpēc pieprasījām striktākas tirgus autorizācijas procedūras pirms, kas tiktu piemērots pirms zāles tiek laistas tirgū. Tātad attiecīgas kliniskos pētījums un cita veida pētījums, kas ļaut parādīt, ka zālēm ir zāles, jaunās zāles dod attiecīgi pievienoto terapeitisko vērtību. Kompromiss tekstu, par, tekstā, par ko esam vienojušies, centāmies šīs bažas atrisināt. Uh, atbildēt uz tām, veidojot šo farmaku vigilants komiteju un nodrošināt iespējas arī pa pacientiem attiecīgi ziņot par negatīvām blakus parādībām. Tāpat domājam arī par klimata ietekmi un medikamentu radīto risku. Šeit mums kompromisi neizdevās panākt. Komisijai ar farmakovigilances palīdzību vajadzēja noteikt pienākumu uzraudzīt arī negatīvo ietekmi uz vidi, iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, ko šāds zāles medikamenti varētu radīt. Un, manuprāt, šis aspekts būtu jāņem vērā arī tirgus autorizācijas procedūrā. Diemžēl kompromisa tekstā tiek nu, tikai izteikts mudinājums dalībvalstīm domāt par nākamo posmu uzraudzības procesā attiecībā uz negatīvo ietekmu uz klimatu Un komisijai šai gadījumā vēl tikai paredzēts pienākums eh, ziņot par šo problēmu, konstatējot tās apmēru. Domāju, ka šai ziņā vēl vajadzē, vai vajadzētu ieviest grozījumus. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Kabnoha kungam, kas pārstāv ECR grupu. Runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Jā, eh, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, dārgie kolēģi, atļaujiet man eh, no savas puses arī pateikties Ejamā eh, Kevans kundzei par viņas darbu. Un paldies visiem, kas ir strādājuši pie šī jautājuma. Šī direktīva par farmakovigilanci tā tiešām jau desmit gadus nav pārskatīta, tāpēc pasvītrosim to, ka tāds kompleks e, pārskatījums ir vairāk kā nepieciešams. Un es pilnīgi e, piekrītu tam, ka ir nepieciešama labāka informācijas sistēma pacientiem, un e, pacientam ir jākļūst par līdzvērtīgu partneri ārstam. Un, eh, protams, eh, jāņem vērā, ka šai informācijai ir jābūt pieejamai, un eh, tas ietilpina sevi arī informāciju par tām blaknēm, kas varētu būt saistīts ar šiem medikamentiem. Apvienojot visu šo informācijas vienības vienā vietnē, un efektīvi apmainoties ar informāciju starp nacionālajām informācijas sistēmām. Nu, tas mums palielinās apzināšanās iespējas un arī pacientiem nodrošinās uzticēšanos un izvairīsimies no fatāliem rezultātiem. Un palīdzēs arī izņemt produktus no tirgus. Tā kā tas tiešām palīdzēs uzlabot veselības apsūdz, aizsardzības kvalitāti. Paldies! Un tagad es gribētu dot vārdu Maštalkas kungam divas minūtes. Liels paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Mēs šobrīd runājam par ļoti svarīgu problēmu, par uh, medicīnas uh, produktiem, zālēm. Un uh, tās var arī uh, kaitēt veselībai, kā mēs esam iepriekš jau teikuši. Uh, tad eh, blaknes eh, uz zālēm ir piektais eh, svarīgākais nāves cēlonis slimnīcu pacientiem. Un tāpēc ir nepieciešama solīda, pārskatāma sistēma attiecībā uz farmakoviģilanci, un tas ir kā priekšnoteikums pacientu drošībai. Un pārunājot šo tiesību aktu, mēs esam sasnieguši tiešām ievērojamu kvalitatīvu teksta uzlabojumu, un līdz ar to arī mēs uzlabojam pacientu aizsardzību. Es tiešām apsveicu tiešās informācijas sistēmu, sistēmu, saskaņā ar kuru eh, pacients var tieši ziņot par blaknēm. Un pateicoties šai sistēmai, šīs blaknes mēs varēsim atklāt eh, agrīnākā stāvoklī un pacientu ziņojumu arī par dažādām blaknēm varētu pārunāt ar ārstu, eh, piemēram, eh, psiholoģiska vai seksuālas dabas blaknes. Eh, pacienti varēs, varēs ziņot arī par blakus parādībām caur internetu, un tad līdz ar to arī ne tikai tā, jo tas nozīmē, ka varēs arī tie, kas nedarbojas ar datoriem, varēs to darīt. Un tādā veidā mēs uzlabosim informācijas pieejamību Eiropas eh, webportālā, eh, kas mums būs pieejams kopienas valodās, un atvērsim piespēju arī Eidra vigilances datubāzē. Tā, tāpat mēs esam pievērsuši uzmanību personas datu aizsardzībai šai jomā. Un, eh, protams, ir nepieciešami tālāki uzlabojumi, eh, protams, pārskatāmību jāpalielina par to, kā eh, pieņem lēmumus iestādes, jāpiešķir finansējums iestādēm, tām ir jākļūst neatkarīgām un ilgtspējīgām. Tāpat jānovērš interešu konflikts lai nodrošinātu to, ka pieņemtie mēri attiecībā uz pacientu drošību tos neietekmē e, komerciālās intereses. Gribu pateikties referentam. Paldies, Maštalkas kungs, un tagad došu vārdu citiem runātēm divas minūtes. Līzes kungs, jums vārds. Paldies, e, komisāra kolēģi. Vispirms es gribētu pateikties e, Lindai Makaivanai un gribētu pateikties Eh, arī eh, Ajūzo eh, ēnu referentam, un darbs, ko viņi ir izdarījuši, ir tiešām mm, labi rezultāti tam bijuši. Un mēs balsosim par to rītdien un balsosim par pacientu drošību, kas tagad tiešām ir uzlabota. No mana viedokļa lielākais solis uz priekšu ir tas, ka bez pārāk lielām pretrunām mēs esam um, guvuši vairāk un labāku informāciju priekš pacientiem. Uh, caur šo webportālu, caur šīm datubāzēm, kas būs visās kopienas valodās, un tas tiešām uzlabos informāciju, ko saņem pacienti. Tāpat ir, tas ir ļoti noderīgi arī ambulatoriem pacientiem, eh, pacientiem, kuri ceļo, piemēram, jo ja jums ir, piemēram, vesela uh, kaudze ar um, zāļu instrukcijām, ko jūs nevarat izlasīt, tā ir viena lieta, bet ja jūs varat caur šo web portālu savā valodā to saņemt, tas ir pilnīgs kaut kas savādāks un labāks. Un mēs to esam ļoti vienkārši pieņēmuši un tik gludi pieņēmuši un esam uzlabojuši iepriekšējos priekšlikumus. Daudz labāks mums tagad ir nekā mums bija agrāk. Mēs joprojām turpinam strādāt pie šā. Es runāju ar Kristoferu Helneru. Mums vēl vajadzēs pabeigt eh, šo lietu, it īpaši ņemot vērā mm, šo farmakovigilances ziņojumu, taču progress, ko mēs esam panākuši, ir labs. Nobeigumā gribu teikt, ka mm, mums eh, vajadzētu aplūkot šos eh, dažādos piekļuvu šos te novērtējumu ziņojumus, taču, diemžēl, mēs tos nesam iekļāvuši šajā tā sauktajā melnajā kastē. Un es domāju, ka mēs varbūt varētu iziet cauri šiem mm, pārunām vēl vienreiz un iegūt labu formātu arī nākotnē. Tā kā liels paldies visiem, kas tik labi strādājuši. Paldies, Līzes kungs. Tagad pusotra minūte Kadenbachas kundzei priekšsēdētāji, komisāri, Arī es gribētu pateikties Lindai Makevans kundzei un arī ēnu referentiem, kas ir piedalījušies um, šī uh, ziņojuma izstrādē. Taču vispirmām kārtām ļaujiet man mm, aicināt uh, pacientus visā Eiropā. Man liekas, mums nepieciešams būs laiks, lai mēs tiešām sasniegtu uh, Mm, pacientus, jo lai tiešām šie pacientus zinātu, kādas zāles viņi lieto, lai viņi būtu informēti par blaknēm un sekundārām parādībām. Tāpat mums vajadzētu aicināt mm, pacientus iegūt šo informāciju no saviem ārstiem, un tikai tad šī sistēma labi darbosies. Kas jādara, lai mēs iegūtu pēc iespējas drošākas zāles. Bet katrā ziņā šis ir labs solis uz priekšu, it īpaši tam dēļ, lai cilvēki izprastu uh, blaknes, kas novērojams Eiropā jo uh, farmaceitiskā rūpniecība tur, protams, strādā uh, profesionāļi. Dažās dalību valstīs mums ir ļoti labas sistēmas, kas strādā pie šīm problēmām, un ja mēs tās varētu harmonizēt un uh, dalīties uh, pieredzē, tas būtu labi. Es domāju, ka šeit eh, kopums ir vairāk nekā summa no sastāvdaļām. Tā kā tiešām es ceru, ka mēs pieņemsim to vairākumā plenārsēdē. Paldies, eh, Kalenbachs kundze. Un tagad Lepāža kundze. Priekšstādātāja kungs, arī es no savas grib, puses gribētu sveikt Lindas Makveinu, kas referenti Bieži vien eh, mēs eh, parlamentā sūdzamies par to, ka mums nav pietiekoši liels pilnvars, bet šeit mums ir iespēja par šo dokumentu spriest pirmajā lasīmā, bet daudz šeit nav klāt. Ehm, šī manā skatījumā vissvarīgākā joma zāļu, zāļu gadījumā ir caurskatāmībai un tāpēc ir jāvairo ekspertīzes loma. Un eh, tiesībām eh, par eh, tiesībām uz informāciju jābūt svarīgākām par uzņēmumu interešu aizsardzību. Un es biju cerējusi, ka mēs spērsim soļus tālāk šai ziņā, un tas arī ir noticis. Un te mēs vēl, man, es gribētu vēl piebilst, eh, ka mēs aicinājām komisiju izskatīt to, kādas, kāda ir zāļu ietekme uz vidi un augsni. Un pateicos par to, ka tas tika darīts. Liels paldies, Lepāžku. Un tagad Kalanan kungam vienu minūti. Paldies! mūsu ēnu referenti eh, atvainojas, ka viņi nevarēja būt Strasbūrā eh, šonadēļ, taču viņi gribēja lūgt man īsti, patiešām uzteikt eh, Lindu Makevans, kas ir tiešām labi strādājis pie šīs likumdošanas. Mērķis ir nostiprināt kopienas farmakoviģilances sistēmu, mm, ko zālēm, ko lieto cilvēki, un es tiešām domāju, mēs esam sasnieguši vienošanos par tādu uh, labāku riska novērtēšanas sistēmu, otrkārt uzlabot sistēmu mārketingam, uh, atļaujas saņemšanai un arī pēc atļaujas saņemšanas uh, drošības noteikšanai. Un mums būs arī iespēja tātad cīnīties ar blakus parādībām un panākt šāda veidā papildu drošību. Pacientiem būs labāka pieeja informācijai caur webportāliem attiecībā uz dažādām blaknēm. Un šie pasākumi nāks par labu Eiropas pacientiem un pilsoņiem, tāpat arī noskaidros un padarīs vienkāršāku šo procedūru arī riska novērtēšanas komitejai, un līdz ar to mēs panāksim iespējamas augstākus pacientu drošības līmeņus Eiropas Savienībā. Paldies! Kananam kungam paldies, un tagad Matijas kundzei vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji, vispirms ļaujiet man pateikties eh, referentei un eh, tāpat arī visiem, eh, kas piedalījās šajā darbā, jo, kā jūs ziniet, tad uh, blaknes ir lielākais, piektais lielākais nāves cēlonis slimnīcās. Līdz ar to tad mums tiešām jāuzlabo šī sistēma un uh, pieejamām zālēm ir jābūt drošākām. Uh, jo neaizmirsīsim laboratorijas testus arī dzen, un tas, ka tās nevar atrisināt visas problēmas. Mums katrā ziņā ir jāskatās, kas notiks ar eh, HIV eh, vakcīnām, jo eh, cilvēki nevelta pārāk daudz uzmanību šiem te vakcinācijas blakņu rezultātiem. Uh, Un eh, mums tiešām vajadzētu iesaistīt vairāk veselības profesionāļus un pacientus. Tāpat jāsadarbojās starp dažādām valstīm, un es domāju, tas varētu pozitīvus rezultātus mums sniegt. Paldies, Maķēs kundze. Tagad Groštets kundze, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Mēs runājam par farmakovigilanci. Eh, tā ir ļoti, tas ir ļoti svarīgs eh, aspekts diskusijām par zālēm, un šādā veidā mēs varam labāk aizsargāt pacientus no tiem riskiem, kas saistīti ar zāļu lietošanu. Tātad šis solis ir ļoti svarīgs e, pacienta aizsardzībai. Tādā veidā mēs varētu arī ātrāk uh, identificēt blaknes, un tad šādas zāles, kas ir bīstams, arī varētu ātrāk izņemt no aprites tirgu. Tātad mēs gribam uzlabot uh, situāciju, pamatoties uz labāku informāciju, labāku sadarbību starp kompetentajām iestādēm. Un šī, uh, šis tiesība akts arī parāds labāku informācijas apmaiņu, gan arī uh, Eiropas zāļu aģentūrā, gan uh, izmantojot datu bāzi. Un tāda, tādā veidā būs labāk apriti visai informācija, kas saistīta ar zālēm. Nacionālās iestādes arī šeit tagad eh, redz savu lomu pieaugam. Tām ir iespēja tagad novērtēt risku. Un līdz ar to arī izvēlēties, kāda informācija tās sniegs profesionāļiem un pacientiem. Taču Uh, uzmanīgi. Būsim uzmanīgi, nevajag pārāk daudz brīdinošu informācijas sniegt pacientiem, tas viņus vienkārši nobiedēs. Medikaments ir sarežģīts produkts, protams, ir pareizi jāinformē tā lietotāji, taču nevajag pārāk informēt sabiedrību. Dažkārt uh, liet, šī lietošanas zāļu, lietošanas instrukcija ir tik gara, ka tā vispār zaudē savu lomu, Un, jo mūsu uzdevums galvenais ir piešķirt eh, ticamību zāļu efektivitātei. Paldies! Paldies, Grosietes kundze! Verņo kundze, uz pusotru minūtu lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi, farmakovigilance, kas paredz izvērtēt. Uh, blaknes un arī novērst medikamentu, šādu bīstamu medikamentu laišanu mm, būšanu tirgu, ir ļoti svarīgs aspekts eh, veselības aprūpes sistēmas efektivitātei. Es esmu priecīga, jūs redzēt, komisāri, tomēr man jāsaka, jāpauž savu nožēlu par to, ka dalīkums nav klāt. Komisijas priekšlikums uh, apdraudēja farmakovigilanci, uh, lielākas eh, iespējas sniedzot ražotājiem. Un mums ir jābūt iespējai, un es sveicu, ka tagad tāda ir jau laikus paredzēt, kādas varētu būt eh, zāļu, eh, kādas varētu būt zāļu ietekme uz pacientiem. Taču man tomēr vēl ar vienu uztrauc tas, ka šīs, šai sistēmai netiek nodrošināta neatkarība. Uh, Un eh, tagad eh, ne, tā vienīgā iestāde šī uh, farmakovigilants riska novērtējuma padomdevēja komiteja nav vienīgā iestāde, kas lēma par to, vai šādas vai tādas zāles ir laižamas tirgu. Un man jāsaka, ka viss uh, vairāk es nožāloju to, ka nav pietiekami finansējums farmakovigilances eh, iestādēm. Tās ir atkarīgs no privātajiem finansētājiem. Es uh, varu apsveikt to, ka sākotnējais komisijas priekšlikums eh, šeit tika uzlabots, tomēr vēl ar vienu ir daudz trūkumu, kuru dēļ nevar nodrošināt pacientu veselības drošību. Paldies! Paldies, Verņo kundze, un tagad Rīs kundze lūdzu uz vienu minūti. Farmakovigilance. E, tā jābūt tādai pašai lomai zāļu jomā, kā piemēram organu vigilants ir organu jomā. Un e, zināms, ka, ka pat tad, ja. Jā ja, ja tiek izmantota zāle saskaņā ar to instrukciju, tomēr vēl var būt plaknes un nevelti. Katru gadu šīs blaknes izraisa 197 tūkstoši nāves gadījumu Eiropas Savienībā. Un te mums ir jāizdomā, kādi varētu būt efektīvāk sadarbības ar visām iesaistītajām pusēm šai jomā. Te ir arī jāstiprina informācijas aprite eh, gan starp pacientiem, gan starp ārstiem, citām iesaistītajām pusēm arī Turmes kundze uz to nolādīja, norādīja. Un vēl priekšstādāja kundze, kungs, es gribētu no, norādīt, ka ekspertu neatkarība ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu pacientu drošību. Paldies! Un tagad eh, uz eh, divām minūtēm Lukačevskas kundze. Vispirms es gribētu sveikt Makēvins kundze un visus tos, kas ir strādājuši pie šīs direktīvas. Taču vēl ar vienu ir daudz uh, problēmu šajā dokumentā, jo īpaši saistībā ar veselības sistēmu. Kā rāda, kā rāda statistika, 200 eh, tūkstoši pacientu iet bojā eh, zāļu blakņu dēļ gadu. Daudzi pacienti gribētu panākt, eh, uztic, saņemt uzticamu informāciju par blaknēm. Un tāpēc vajadzētu izveidot tādu sistēmu, kura ar interneta starptiesību varētu informēt par nopietnām blaknēm, konkrētām zālēm. Un eh, arī, bet tad, eh, ja, ja šāda informācija netiks sniegta, tad farmakovigilance nebūs pietiekoša. Te ir eh, jāizskata iespēja, kāda, eh, kā mēs varētu spērt nākošo soli pilnīgas caurskatāmības eh, ziņā, tā lai visiem internetā varētu būt pieejama šī informācija visās oficiālajās valodās. Uh, Protams, ka internets ir ļoti labs informācijas avots, taču tajā ir arī atrodams, eh, atrodam daudz nepareizas informācijas. Un te mums ir jāizvēlas, kas ir vissvarīgāk. Un runājot par eh, caurskatāmību, eh, farmakovigilances jomā ir svarīga vis, ievākt pēc iespējas vairāk informācijas par blaknēm. Uh, jāinformē visa sabiedrība. Un ne tikai konkrētā eh, ekspertu grupa, tad pacientiem būs vairāk eh, uzticības eh, zālēm. Paldies, Lukaševskas kundze, uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji, gribu pateikties referentē Makevens kundzei par viņas ziņojumu. 200 tūkstoši nāves Eiropas Savienībā izraisties šādu jaunu medikamentu blakus parādības. Uh, un tāpēc augstu vērtēšu Eiropas Savienības sistēmu, kas ļaus uzlabot medikamentu drošumu uh, attiecībā uz tiem medikamentiem, ko ārsti jau ir apstiprinājuši lietošanai. Tas ir, kā jau te, tika teikts, piektais lielākais nāves cēlonis uh, pacientu uh, nāvēm slimnīcās. Ir tāpēc vajadzīgs medicīnas uh, produktu profilus uzlabot un par tiem eh, domāt arī tajā brīdī, kad zāles jau palaistas tirgu. Ir vajadzīgs tāpēc šīs Eiropas Savienības iestādes, kas arī vērstos pret viltotajiem medikamentiem, kas jāsaka rada milzīgas draudus sabiedrības veselībai jādomā arī par labāku eh, informācijas sistēmu veselības aprūpas sistēmā un pacientu informēšanu par medikamentiem un to blakus parēdībām. Tas nāks par labu visu pacientu veselībai, un tāpēc augstu vērtēju šo ierosināto interneta portālu, kas ļaus sasaistīt arī nacionālos interneta portālus, un pacienti varēs iegūt tajos informāciju par medikamentu drošumu. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs Čērders skundzei. Tālāk uz divām minūtēm došu vārdu Bartolocī kungam. Lūdzu! Paldies, priekšādātāji! godātie kolēģi, komisārkungs. Ar šiem tiesību aktiem vēlamies stiprināt farmakovigilants sistēmu Eiropas Savienībā. Tas ir ambiciozs projekts un ambiciozi mērķi, Makevans, kas noteikti Makevans ziņojumā. Un, un tā tad 706 direktīvas grozījums. Tagad, pateicoties tai vienprātībai, kas mums izdevies panākt, un vienotībā ar starp padomu un parlamentu un attiecīgiem parlamentu komitejiem mums varētu izdosies panākt vienošanos jau pirmajā lasījumā. Un ar tā visa palīdzību varēsim uzlabot farmakovigilants sistēmu Eiropas Savienībā. Nepie, bija nepieciešamība šīs sistēmas vienkārtošana, pārskatāmība, racionalizēšana. Es domāju, ka tieši šī zi, ziņojuma galvenie punkti. Mm. Te tiek noteikti arī pasākumi, kas palīdzēs aizsargāt sabiedrības veselību. Tas notiks uz harmonizētiem, eh, sast, harmonizētu standartu pamatu visā Eiropas Savienībā. Labāka definīcija paredzēta, piemēram, arī attiecībā uz to lomu un darbību, kas jāīsteno attiecīgajām organizācijām gan nacionālajā, gan pārnacionālajā līmenī. Arvien vairāk tiek paredzēta arī pacientu iesaistīšanās šajā darbā. Un jāsaka, pacienti, protams, šai kopējā sistēmā ir ļoti būtiska un nozīmīga daļa. Tāpēc eh, arī viņiem jābūt pārliecinātiem, ka tiek nodrošināta pārskatāmība attiecībā uz medikamentu drošību. Tas attiec gan uz medikamentu reģistrāciju, gan arī iespējamo informāciju par negatīvām blakus parādībām. Pašreizējā farmakovigilants sistēma ir jāuzlabo un jānodrošina ciešāka sadarbības starp nacionāliem, reģionāliem un Eiropas līmeņiem. Turklāt jānodrošina, kā jau teicu, arī visu šo trīs līmeņu iesaistīšanās un tostarp arī pacientu iesaistīšanās kopējā informācijas apmaiņas procesā. Un tā rezultātā mums izdosies eh, panākt to, ka jaunā, jaunā sistēma, kas ir organizēta kā tīkls, ar internetu portālu palīdzību ļaus mums nodrošināt augstu informācijas līmeni eh, par to, kas eh, ir drošs, kas nav drošs lietošanai, un tas pilnīgi noteikti nāks par labu pacientiem. Paldies tālāk uz divām minūtēm. Došu vārdu Marinesku kungam, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Farmaceitiskā nozara Eiropas Savienībā spēlē ļoti lielu lomu. Tas tāpēc, ka tā pilnīgi noteikti tiešā veidā var ietekmēt sabiedrības veselību, bet arī tāpēc, ka te ir milzīgs ekonomiskais poten ekonomis ekonomikas potenciāls. Un šeit apspriestie dokumenti ļaus uzlabot farmakovigilanci, ļaus uzlabot arī informācijas apmaiņu starp nacionālajiem varas iestādām un Eiropas līmeni. Un, kas, protams, nozīmē arī tālāku tieši sazināšanos ar attiecīgo nozari un pacientiem informācija par negatīvām blaknēm pilnīgi noteikti jābūt pieejamām ne tikai veselības aprūpas profesionāļiem. Šāda informācija jābūt pieejamai arī pacientiem. Pacientiem ir jāzina, kādi aspekti saistīti ar konkrētajām zālēm, ko viņi lieto. Un šai informācijai jābūt skaidri norādītai attiecīgajos zāļu aprakstiņos, kas pievienoti iepakojumiem. Uh, medikamenti, kas tiek attiecīgā brīdī autorizēti, bieži vien tiek autorizēti pilnībā vēl neapzinoties visas iespējamās negatīvās blakus parādības. Tos toties pēc tam ar farmakovigilants sistēmas palīdzību iespējams ātri konstatēt un identi identificēt, ja tiek nodrošināta attiecīga informācijas apmaiņa, ja notiek regulāri ziņojumi, nu, ne tikai reiz piecos gados par šo medikamentu drošību. Negatīvās blaknes var rasties arī 30 gadus pēc tam, kad kāds medikants, medikaments ir laists tirgu, un neaizmirstīsim arī šo mīja darbību starp dažādiem medikamentiem. Ir arī daudz jaunas terapeitiskās prakses, kas tiek izmantotas, un tas viss var, eh, nepie, tam visam nepieciešam tālāk pētījumu. Paldies! Nākamā runātāja ir un Zulīka un uz divām minūtēm. Priekšādātāja komisāra kungs. Te nepieciešams kontrolēt medikamentu drošību arī pēc tam, kad tie ir autorizēti laišanai tirgū. Un tas ir šīs direktīvas mērķis. Tātad vēlamies skatīties uz pozitīviem, negatīviem efektiem, ko rada medikamentu, un nekad nav, nekad nedrīkstam būt pašpietiekam, nekad nepietiek pētīt. Ir ļoti daudz nāves gadījumu, 197 tūkstoši nāves gadījumu, kas rodas tieši šādu medikamentu negatīvu blakus parādību rezultātā. Uh, It īpaši šādas blakus parādības parādās tad, kad zāles ir tikušas lietotas ļoti ilgi vai kad tās tiek lietotas kopā ar kādām citām zālēm. Lai konstatētu šādas negatīvas blakus parādības, tas jāizvirz par prioritāti veselības aprūpas sektorā. Tāpēc ir nepieciešama laba farmakoviligants sektora darbība kas ļauj līdzdarboties gan medicīnas profesionāļiem, gan ražotājiem, gan arī pašiem pacientiem kas, protams, vislabāk var ziņot par negatīvām blakus parādībām un kam ir jāsaņem informācija par iespējamām problēmām. Ja šādas problēmas tiek konstatētas, tad tādā gadījumā medikaments ir jāmaina, jāmaina tas, kā tiek tiek, tiek izrakstīts pacientiem, vai jāmaina veids, kā, kā zāles tiek lietots, vai varbūt pat zāles pilnībā jāizņem no apgrozības atsevišķos nopietnos gadījumos. Un tāpēc farmakovigilants sistēmas uzlabojumi pilnīgi noteikti dos mums visiem priekšrocības. Tas dos mums daudz vairāk informācijas un ļaus mums daudz straujāk reaģēt uz negatīvām blakus parādībām. Un tieši šī iemesla dēļ eh, mums radīsies iespēja bīstamās zāles izņemt no apgrozības daudz ātrāk nekā tas bija iepriekš visām dalībvalstīm, protams, aktīvi jālīdzdarbojas šajā farmakovigilants sistēmā. Un paldies priekšādā, tā kungs grib teikt eh, referentei. Un visbeidzot, svarīgi, lai pacienti saņem informāciju tiešā veidā. Un šī tiešā informēšana šobrīd eh, nav obligāta dalību valstīs. To parasti, ar to parasti nodarbojas kompetentā varas iestāde. Šī situācija jāglabā. Paldies, Ranculī kundzei, un tālāk pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras, saka priekšsādātājs Morgunaitis kundze pirmā uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, pats svarīgākais aspekts šajā dokumentā ir pirmkārt informācija informācija, datu bāzes pacientiem un tas, ka visa informācija būs pieejama no viena punkta un 197 eh, tūkstošu nāvis gadījumu no blaknēm. Tie ir dati, kas tiešām ir eh, būtiski un jāņem vērā, mums jārīkojas. Un, protams, ir eh, problēmas attiecībā uz zāļu reģistriem. Manā valstī mums ir 170 gadījumi, un citās valstīs ir, varbūt šis skaitlis ir daudz lielāks. Un bieži vien ir atšķirības e, starp šiem e, gadījumu skaitiem, un tas ir tāpēc, ka mums ir e, medicīnas speciālisti neinformē par šīm blaknēm, un šobrīd pacienti paši varēs to izdarīt. Otrs svarīgs fakts ir tas, ka Eiropas institūcijas būs motivētas reaģēt, jo līdz šim informācija par blaknēm to sniedz tādā novēlotā fāzē, un ir ļoti svarīgi, lai nākotnē gan ražotāji, gan pārbaudītāji, gan iestādes, lai tām būtu zināma loma, kas jāspēlē. Mēs uzlabosim atbildību. Paldies! Paldies! Mikolašič kungs lūdzu nākošais. Paldies! Runājot par eh, farmakoviģilanci, tās mērķis ir nodrošināt to, lai pacients un kompetentās iestādes ziņotu visus, ne tikai svarīgākās un nopietnākās blaknes. Uh, Eh, lai šajā Eirovidra, eh, Eidra vigilances datubāzē būtu pilnīgi visi dati. Un tas būtu tāda vienota vieta, un līdz ar to tas pētniecībai būtu ļoti svarīgs instruments. Balstoties uz to, mēs varētu mm, veikt pasākumus, izmainīt eh, to, kā tiek izrakstītas zāles, tie, kā tiek ārstētas pacients ar šīm zālēm, vai arī nu, izņemt Mm, šo medikamentu no tirgus. Tas katrā ziņā iedrošinās arī e, pašus pacientus interesēties, un jo pacientam būs visa e, informācija, un šādu informāciju viņam aicinās ne tikai zināt priekš kam šīs zāles, bet arī ziņot par jebkurām blaknēm. Un līdz ar to tad vairs netiks slēpta šī te blakņu informācija. Mums jau ir pieredze ar informāciju, kas e, tika slēpta par kontracepcijas līdzekļiem. E, šis ziņojums, ko ir sastādījis Makevans skundz, ir tiešām progress, no kā nāks, e, no kas nāks pa labu visiem pacientiem. Paldies, Mikolāšika kungs. Un tagad Vaisbergers kundz, viena minūte. Lielas paldies, priekšsēdētāji. E, paldies referentei un ēnu referentiem par lielisko padarītu darbu laba farmakovigilance aizsargās Eiropas eh, pilsoņus un stiprinās arī dzem eh, pacientu situāciju. Web portāli un mm, šīs te informācijas lapas ir laba ziņa, jo eh, tas mums caur šādām šādu farmakovigilances web portāls sniegs informāciju pacientiem, un tā būs kā papildu informācija Es domāju, tas eh, tad pieliks punktu šai negatīvajai situācijai, jo daudzās dalībvalstīs eh, šie šī zāļu apraksti netiek eh, izvietoti internetā. Un es domāju, ka daudziem pacientiem tiešām nāks par labu tas, ka viņi pārbaudīs tagad šīs lapiņas. Un viņi varēs aplūkot šo blakņu uzskaitījumu savās valodās. Un tā ir laba lieta. Un es arī gribētu, eh, eh, lai tiktu panākts vēl viens uzlabojums attiecībā uz eh, šo lapiņu tekstu nākotnē. Paldies! Paldies, Vaisbergers kundze! Tagad revāzi, lūdzu, minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu atgriezties pie medikamentu izraisītā, izraisītās ieteiksmes vidu. 2005. gadā Eiropa izveidoja kritērijus Uh, pamatoties, uz kuriem var uh, no, laist zāles tirgū. Un tur, tur bija vairāk kritērija, taču netika pieminēts vides aspekts, kā jūs zināt. Estragēni, kas ir atrodami uh, upēs, maina zīvju uzvedību. Un eh, te ir jādomā arī, arī par tiem notekūdeņiem, kas eh, izriet no slimnīcām. Tie arī ir bīstam videi. Farmakovigilānces direktīva beidzot tika ņemts šis aspekts vērā, apsvērumu formā. Un tur bija eh, paredzēts, ka vides aģentūrai un zāļu aģentūrais uh, tās, tika, tās aicināja Vazdīvas e, komisiju e, izvērtēt ietekmi uz vidu medikamentiem. Tāpēc es e, gribētu lūgt vēlreiz komisiju izstrādāt šādu ziņojumu, pamatoties šiem kritērijiem, jo tas arī ir, tā arī ir viena no blaknēm. Paldies! Paldies, Trivasī kundze, uz vienu minūti, Dorfman kungs, uz divām minūtēm, lūdzu priekšsēdētāji, kungs, komisāri, kungs, dārgie kolēģi. Es domāju, ka ir svarīgi, ka mums šīs debatas šeit norisinās. Un es gribētu jo īpaši uzmanību pievērst daudzvalodības aspektam informācijā. Un eh, es pārstāvu valodas minoritāte un dzīvo, dzīvoja e, tādā apvidū, kur ir daudz turistu. Un es eh, zinu arī citas valodas, taču ir daudz cilvēku manā reģionā, kuri nezina citas šīs lielās valodas, un tas brīžiem varbūt pat bīstam, kad viņi grib lasīt, vēlētos saņemt informāciju par zālēm. Un eh, šis aspekts būtu jāņem arī vēl, vērā, kad jūs sastādāt eh, šādu datu bāzi internetā pacientiem ir jābūt pieejai informācijai tāja valodā, kur viņi saprot. Tas arī ir svarīgi attiecībā uz zālēm. Paldies! Paldies, Dorfman kungs, priekšsēdētājs. Tagad eh, Rosīkums uz vienu minūti, lūdzu. Dargie kolēģi, priekšstādātāja kungs, referentes pieeja ir tāda, ka viņa uzsver, ir svarīgi pārbaudīt eh, medicīnas produktu uzticamību un eh, inform, informācijas caurskatāmību. Tas ir ļoti svarīgi, jo tādā veidā tad arī eh, pacientiem būs pieeja datu bāzei par medikamentiem. Un Tādā veidā tad tiks nodrošināta farmakovigilance un arī dalībvalsts novērtēs e, risku. Arī dalībvalstīm un pacientiem ir svarīgs šis aspekts. Diemžēl mēs dzīvojām Eiropā, kas ir palāk aizrāvusies ar šo ilgdzīvošanas uh, ideju, un tad, protams, var vienkārši uh, spekulēt ar zālēm, un tas var novest eh, pie alerģiskām reakcijām pacientiem. Un uh, tā ir viena problēma, kas vēl ar vien nav atrisināta. Viena no tām, piemēram, ir uh, ķīmiskais sindroms, ka cilvēki kļūst atkarīgi no tās ķīmijas, ko viņi lieto. Un es tāpēc gribētu uh, lūgt, lai uh, Eiropas Savienība apmācītu pilsoņus pareizi lietot medikamentus. Nelhārt kungs uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Uh, iedomāsimies. Padomāsim par to, ko mēs esam izdarījuši pēdējā sasaukuma laikā šajā, strādājot pie šī jautājuma. Un līdz ar to mums eh, vajag dubulti sveikt mūsu referentu, ka viņi ir panākusi vienošanos jau pirmajā lasījumā. Tomēr man nedaudz pārsteidz tas, ka dalībvalstis visbeidzot ir sacījušas jā. Uh, es blakņu dā, datu bāzes izveidēju. Es gan vēlētos, lai komisija. Uh, pastāvēt uz to, ka tiek izmantot visi jau esošie tīkli, lai uzlabotu farmakoviģilanci. Jo labi pamati jau ir izveidoti. Un te arī būtu jāiesaista eksperti. Es domāju, te nekas vairāk nav kritizējums. Paldies. Paldies. Rīkiekungs. Paldies. Eh, Priekšsādātāja kungs, pavisam ātri runāšu. Gribu pateikties visiem, kas ir strādājuši pie šī jautājuma. Uh, bet uh, viens jautājums netika tomēr aplukots, un tas ir uh, šī vertikālā līnija bija izstrādāta ļoti detalizēti, bet lielākā daļa bāžu izriet no dažādiem medikamentiem, kas tiek izmantoti kombinēti un kuriem vertikālā veidā uh, ir dažādas uh, sekundāras uh, blaknes. Tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu tāda datu bāze par medikamentu savstarpējām iedarbībām un blaknēm. Ne tikai ārstiem, bet arī pacientiem. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi daudziem pacientiem, pacientiem kuriem tiek izrakstīti dažādi medikamenti bet bieži vien netiek eh, norādīts, eh, kādas varētu būt eh, savstarpējās medikamentu blaknes un ietekmes, un ja tas netiek ārstēts un attiecīgi aplūkots, tas ir norēlojami. Paldies! Riki. Padoms vārdā Šateli. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, gribu teikt dažus vārdus. Pirmām kārtām uh, gribu atbildēt Makevanas kundzei. Un uh, gribu pateikties visiem par veikto darbu, un mēs beidzot esam nonākuši pie līdzsvarota risinājuma, kurā tiek ņemts vērā visas Eiropas pacientu intereses. Šī lieta, manuprāt, konkrēti parāda Eiropas papildināto vērtību Eiropiešu dzīvē un šī tiesība akta izmantošana ļaus uh, pamazināt uh, to uh, gadījumu skaitu, kad medikamentiem ir negatīvas blaknes. Kā jau daudzi šodien zālē norādīja, šīs blaknes un zāļu iedarbība zināmos gadījumos ir nāves cēlonis. Gribu sveikt pirmo balsojumu par šo jautājumu farmako Vigilants jautājumā. Es ceru, ka līdz eh, Beļģijas eh, prezidentūras beigām mēs varēsim panākt eh, arī vienprātību citās farmakoloģijas lietās dosie. Un es pozitīvi vērtēju sadarbību ar komisiju un parlamentu. Šīs lietas, šie ziņojumi ir ārkārtīgi svarīgi mums, Eiropas pilsoņiem un ne tikai farmaceitiskajam sektoram. Paldies! Paldies! Un tagad es došu vārdu Uh, komisāram Tajānīkungam. Paldies! Domāju, ka diskusijas šodien ar tik daudz parlamentāriešu piedalīšanos norāda, ka ir svarīgs šis jautājums un cik svarīgi ir sasniegt izlīgumu starp institūcijām. Parlaments, komisija un padomu faktiski mūsu pilsoņiem liek saprast, ka šis jautājums ir aktuāls. Un uh, ir jāņem vērā arī, ka ir jārisina jautājums par pakaļdarinājumu zālēm un arī citiem jautājumiem. Zāļu lietošana, kas neatbilst normām, protams, arī apdraud cilvēku dzīvību kādam kolēģim ir eh, tikko piedzimis bērns, tas ir labi, ka Eiropas iedzīvotājs skaits pieaug, un ir svarīgi, ka mēs visi varam runāt savā dzimtajā valodā, un šajā dzimtajā valodā arī saprast, kādas veselības normas ir Eiropā ražotām zālēm. Es vienmēr esmu atbalstījis multilingvismu visos sektoros. Varu jums apliecināt, ka Veņokungs, ka viņa bažas ir nepamatotas. Gribētu pateikties komisāram Dalī, bet viņš diemžēl nevarēja šeit ierastīties. Viņš, protams, tiks informēts par šo diskusiju. O, stāstīšu viņam par saviem novērojumiem no parlamenta. Komisija vēlētos pateikties parlamentam jo kopā mēs dodam skaidru ziņu mūsu pilsoņiem. Un tagad ir vasīja jautājumi par iespaidu uz vidi, kāds varētu būt zālēm. Mums ir tas jāpatur prātā, vides jautājumi ir svarīgi, un parlamenta priekšlikums, ka vajadzētu papildināt šo dokumentu krājumu ar pap papildinājumu runājot par zāļu iedarbību uz vidi ir ārkārtīgi laba doma. Gribētu arī teikt, ka vidas aspekti ir apskatīti jau komitejas uh, ziņojumā par farmakoloģiskās sektora nākotni, kas tika pieņemts 8. gadā. Paldies! Paldies komisāram, saka prezidents. Gr gribētu pateikties Ranzuri kundzei. Tas ir labs piemērs, kā savienot ģimenes dzīve ar darba dzīvi. Mēs esam tiešām pārsteigti par šo brīnišķīgo viņas darbību abās frontēs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! dažas atbildes uz dažiem jautājumiem. Tik runāts par caurskatāmību. Domāju, ka esam panākuši lielu uzvaru šai ziņā. Sabiedrība tiek informēta internetā, mājaslapās par šiem jautājumiem. Farmakovigilances neatkarība arī ļoti svarīgs jautājums. Tagad mēs esam atdalījuši farmakovigilanci no atļauju Un mums tagad ir rekomendācijas, kuras var noraidīt tikai tad, ja ir kādi ļoti nopietni apstākļi. Domāju, šo neatkarību mēs varam stiprināt. Komisijai vēl daudz kas būs jādara pēc tam, ka mēs pieņemsim acīm redzot šo lēmumu. Par pacientu informācijas, par instrukcijām, pacientu organizācijām, individuāliem pacientiem. Mēs meklējam kādus risinājumus Taču mēs kopā ar jums strādāsim pie tā, lai šī instrukcija būtu vēl labāka. Šajā instrukcijā mēs nevaram ielikt visu, kas var notikt ar pacientu, jo tas to padara par nederīgu normālam pacientam. Tur ir jābūt saprotamai, pārstrādātai informācijai. Tātad mēs runāsim arī par ietekmi uz vidi. Mēs gribam arī melno simbolu Mēs negribam, lai tas pazūd, kā tas pazuda. Runājot par bērnu zālēm, pediatriskām zālēm. Dalību valstīm mums jādara ļoti daudz, runājot par interneta mājaslapiem, un tas būtu jādara viss pietiekami operatīvi cilvēkiem jāsaņem savā valodā šī informācija. Un dalībvalstīm ir jāveido